Prezidentūra būs gatava apmainīties viedokļiem par šo jautājumu, cik tālu nepieciešams, un liels paldies priekšsētājs kundze un dārgie deputāti par jūsu iesaistīšanos un jūsu lielo atdevi risinot šo jautājumu. Paldies! Paldies! Es esmu saņēmusi divus uh, rezolūciju priekšlikumus. Vienu no tautas partijas grupas un viena no uh, sociāldemokrāta Riņu un uh, Zaļo uh, grupas un vēl viena no ID uh, grupas. Pat labāk uh, diskusijas ir uh, pabeigtas, balsojums uh, notiks rīt. Nākamais darba cēliens notiks 19. septembrī, ceturtdienā no 2009 līdz uh, 14 un no 15 līdz 16. Darba kārtība ir publicēta un ir pieejama Eiropas parlamenta tiešsaistes vietnē. Pat laban sēde ir noslēgta. Visiem jauku vakaru!